Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Before I... Dāmas un kungi, pirms es jūs aicināšu apstiprināt darba kārtību, es gribu pārliecināties par to, vai visiem ir balsošanas kartes. Ja nē, tad lūdzu, lūdziet saviem asistentiem vai, vai vēl kādam lūdzu, pārliecinieties, lai jums tas būtu. Tātad kādam jau nav. Tātad, ja visiem ir balsošanas kartas, tad mēs arī sanāksim sāksim, un vispirms sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Es vēlos atvainoties mūsu priekšsēdētāja vārdā. Viņš atrodas eh, Vašingtonā, transatlantikas dialoga ietvaros strādā pašlaik, un esmu uztic, man ir uzticēts vadīt šo sanāksmi. Es ceru, ka jūs vis tam piekrītat, jo cits izēs jau gal galā jums nav. Un es gribētu atzīmēt, ka septītais darba kārtības punkts ad hoc delegācijas vidzīt Zagrebā šo jautājumu mēs neizskatīsim. Mēs izskatīsim publiskā iepirkuma jautājumu, jo 10. decembrī mums jau būs pirmās diskusijas par šo jautājumu. Tālāk pie citiem jautājumiem eh, mūsu viedoklis par starpplanē, starp eh, parlamentu apmeklējumiem un vizītēm 2010. gadā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs vienotos par, šo, par šiem jautājumiem. Ja nav iebildumu, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir apstiprināta. Eh, Priekšstādātāja paziņojumi. Jūsu dokumentos ir iekļauta visu korespondents, kas līdz šim ir saņemta. Un, ja kādam kaut kā vēl trūkst, varat eh, lūgt sekretariātam. Komitejas sēde tiks pārraidīta eh, webstrīmā, atskaitot to daļu, kas notiks aiz slēgtām durvīm. Šī ir mūsu pirmā tikšanās eh, kopš, pirmā sanāksme, kopš spēkā ir stājies Lisabons līgums, kas ievērojami paplašina mūsu kompetenci. Eh, man šeit ļoti uzmanīgi ir jāizsakās, jo jāsaka, ka priekšsēdētājs nedaudz šeit eh, man nepiekrīt, bet lielākai daļai no šī ir ļoti laimīga diena. jo mēs esam iemantojuši uh, līdzlēmēji pilnvaras uh, likumdošanas pieņemšanā. Un es domāju, ka līdz ar to mums pavērs jauns darba laiks nākotnē, kas būs ļoti aizraujošs, un tāpēc es vēlētos aicināt visus šīs mūsu ties, jaunās tiesības izmantot. Es ceru, ka mums būs arī komisijas pārstāvis klāt, kas varēs eh, skaidrāk mums izstāstīt par to, ko tas īsti mūsu komitē nozīmēs no praktiskā viedokļa. Tālāk protokols, iepriekšējais sanāksmes protokols šķiet, ka tas ir izplatīts. Un šīs sanāksmes beigās uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Uh, un ja kādam ir kas iebilstams vai piebilstams, tad dariet lūdzu to laikā. Nekādu komentāru pašlaik nav. Kā es jau sacīju, sanāksmes sākumā lūdzu pārliecinieties par to, mm, lai jums būtu klāt jūsu balsošanas kartes. Pāriesim pie ceturtā jautājuma. un protākā kā un EK e partnerattiecību nolīguma, Kotonu nolīguma otrā pārskatīšana. Es vēlējos jautāt, vai referenti vai citi, kas ir strādājuši pie šī dokumenta, vēlas kaut ko teikt. Rēkungs šeit nav. Vai ir kāds ēnu referents, kas vēlētos izteikties pirms balsošanas? Tādā gadījumā sākam balsot. Pirmais eh, punkts, pirmais grozījums, kas par pret noraidīts. Otrais grozījums, kas par pret pret noraidīts. Trešais grozījums. Tas neatkrīt, kā man šeit aizrāda, ka tam vajadzētu atkrist. Tas neatkrīt, jo otrais netika pieņemts. Tātad trešais grozījums, kas par pret noraidīts. Ceturtais grozījums. Ceturtais ar piekto šķiet tiek apvienoti. Tādā gadījumā balsojam par ceturto grozījumu, kas par pret pieņemts. Tātad piektais tiek apvienots ar ceturto grozījumu pret, noraidīts. Ceturtais paragrāfs mums šeit ir mutiskais grozījums. Vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Jums tas ir, vai vēlties to nolasīt? Visi piekrīt formulējumam. Tā tad mutiskais grozījums, kas par pret pieņemts. 6. grozījums atkrīt, 7. grozījums. Šeit sociālistu grupa ir prasījusi balsojumu pa daļām. Pirmā daļa. Kas par? pret. Otrā daļa. E, Atvainojas priekšsēdētājs noraidīts. Tālāk otrā daļa, kas par? Pret. Noraidīts. Sestais paragrāfs, astotais grozījums. Pret noraidīts. Un visbeidzot, septītais paragrāfs, devītais grozījums, kas par pret. Ā, ah, kas atturs? Es visu laiku esmu aizmirsis šodien pajautāt, kas tad īsti at, at, atturs, bet mums izrādās atturībnieku nav. Eh, Tātad norādīts.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 Man nav līdzi mana balsošanas kartes, es vienkārši apstiprinu, ka balsoju par. Tātad arī jūsu iekārta nedarbojas, jūs tātad esat pārpret atturaties, atturaties. Tātad trīs ir atturējušies.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 My fault. Next vote. Draft. Nākošais balsojums. Sorry about that again. That's the votes of... Priekšsēdētājs atvainojas, bet balsojumi tomēr ir beigušies. Pāriem pie piektā darbkārtības punkta. Tirdzniecības aizsardzības instrumenti. Mēs tagad esam nonākuši pie gadījumiem, lietām, kas tiek izskatītas uh, attiecībā uz tirdzniecības aizsardzību. Un viens no jautājumiem, kas ir uh, dokum, ļoti labi dokumentēts un ko mēs mūsu grupā esam izskatījuši, ir jautājums par dēmpinga cenām ādas apaviem no Ķīnas un Vietnamas. Šeit tiešām ir ļoti daudz dokumentu, pierādījumu, mēs to esam apsprieduši šo jautājumu. Un mēs adresējām jautājumus eh, padomei un komisijai, jo eh, šie te antidempinga pasākumi, kas tika pieņemti 2006. gadā, ir jāpārskata, jo eh, šie pasākumi tika pieņemti uz diviem gadiem. Uh, un tā tad arī dalību valstu uh, veicamie pasākumi ir pārskatīti. Un saskaņā ar Lisabonas līgumu iespējams, ka ir pienācis laiks padarīt izniecības aizsardzības uh, instrumentus par tādu caurskatāmu um, instrumentu. Um, Contradict contradicting member states' interests. Sorry, it's... Un tātad tiem ir jābūt tādiem, kas nav pretrunā ar dalību valstu interesēm. Un tas nenozīmē, ka no tiem vajadzētu atbrīvoties, bet mums vajadzētu tos izmantot tos pietiekami efektīvi un pieņemt tādus reālus instrumentus un uh, nākotnē vajadzētu apspriest arī šos uh, tirdzniecības aizsardzības instrumentu sistēmas vispār, un komitejai vajadzētu mainīt savu attieksmi. Zatvainos komisijai un vajadzētu parlamentam uh, iesniegt visus būtiskākos un svarīgākos jautājumus gan attiecībā uz dalībvalstīm, gan ad hoc komiteju, kas attiec uz apaviem. Tad šī lieta ir izklāstīta ļoti skaidri, un tā uh, sistēmiski ietekmēs uh, tirtniecības aizsardzības instruments Eiropā nākotnē. Daudz no jums būs dzirdējuši kā Kristofers Ferjē un citi ir runājuši par šo jautājumu. Eiropas Savienībai tas ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, Un man vienmēr ir bijusi tāda sajūta, ka mums ir jābūt atklātiem un skaidri jāizsakās par to, ko mēs īsti domājam un kā jūtam, jo ļoti bieži dalībvalsti intereses ir bijuši izšķirošās, nevis tirsniecības aizsardzības instrumenti. Un tādēļ es ceru, ka komisija ļoti atklāti uh, nāks klajā ar apkopojumu par to, kāda īsti ir situācija un ko tad īsti katra dalība valsts šai sakarā izjūta. Deprēkungs lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Jūs zināt, ka šis jautājums ar apaviem ir bijis ārkārtīgi sarežģīts, jo ņemot vērā to, kāds mums ir bijis darba grafiks, kas mums bija sākumā un, un, un pie kā mēs esam nonākuši tagad. Mēs zinām, ka tie pasākumi, kas tika ieviesti, eh, tūlīt beigs savu darbību, un mums ir jāizlem, vai tos pagarināt vai nē. Eh, šī lieta ir izpētīta ļoti rūpīgi, cenšoties apgaismot visdažādāko šīs lietas aspektus, cenšoties noteikt, vai dempings patiešām objektīvi pastāv, vai tas ir atklāts, un vai šis tempings ir bijis secīgs, ilglaicīgs. Un vai tas ir nodarījis eh, kaitējumu, un vai šis kaitējums tātad turpināsies. Mēs esam izskatījuši kopienas interešu aspektus. un izpētījuši tos un arī snieguši savus komentārus. Būtībā atklājumi ir apkopoti 86 lapus eh, biezā dokumentā, un varbūt, ka man nevajadzētu tam visam iet cauri, bet galvenokārt, ko mēs atklājām, lai arī no kūras puses mēs šo jautājumu nebūtu aplūkojuši, bija skaidrs, ka uh, dempings pastāv un ka tas turpinās. Un uh, saskaņā ar uh, PTO nolīgumu ir mm, attiecīgi pasākumi, uh, kas ir um, jāveic šādās situācijās. Un, protams, ir arī metodoloģija, kā nosaka, vai dempings pastāv vai nē. Un mēs aplūkojam, ņemam vērā vairākus indikātors un tomēr secinām šo faktu, ka dempings pastāv un ir nodarīts arī kaitējums. Un šis importa dempings eh, ir ļoti negatīvi ietekmējis Eiropas ražotājs un jāsaka gan, ka Eiropas ražotāji ir cenšot, cenšies pielāgoties eh, esošajai situācijai, lai izdzīvotu apstākļos, kad lūk tiek piemērot šāda dempinga praksa. Un dempings ir turpinājies, arī to mēs esam secinājuši. Un galīgais secinājums bija sekojoši. Ir piedāvāts turpināt piemērot tirniecības, tirgus aizsardzības metodas uz vēl vienu periodu, un tad, kad mēs iztirzājām periodu iespējamo garumu, un to, kurš laiks, kurš periods būtu atbilstošākais, ņemot vērā, ka ir vajadzīgs zināms eh, pielāgošanās process, tad mēs nolēmām, ka pagarinājumam eh, uz 15 mēnešiem būtu jābūt pietiekamam. Pirms kāds ievies šādus pasākums, protams, ir jāraugās, kādā veidā tiks ietekmēti, eh, ietekmēts cits interesētās puses jo ir jāpārliecinās par to, vai šie pasākumi neatstās īpaši negatīvas sekas uz kādu no interesētajām pusēm Eiropas Savienībā. Un, un fakts ir tāds, ka uz patērētājiem faktiski šie pasākumi nekādu ietekmi neatstāja, jo cenas patērētājiem tiek uh, veidots pavisam savādāk uz savādākiem principiem, tā kā mēs šeit neatrādām nekādas norādes eh, par to, ka mm, šie pasākumi varētu ietekmēt patērētājus. Un līdz ar to tad mēs arī likām priekšā pagarināt eh, šo pasākumu piemērošanu uz vēl vienu periodu. Un dalībvalsts par to vienojās, un eh, Pašlaik turpinās process, kad lēmums pārtop par formālu procesu. Tātad ir kādi konkrēti jautājumi, tad es zinu, ka par šo tēmu varētu runāt dienām ilgi un nedēļām ilgi, bet ja kādam ir jautājumi, tad lūdzu. Vai ir kādi jautājumi no zāles Daniela, lūdzu? Jā, godātais priekšsādātāji, cienītie kolēģi, šis jautājums jau 133. panta kārtībā tika izskatīts. Un man interesē, kāds bija rezultāts šai sanāksmē komitejai un kā komisija nākošajā nedēļā tālāk virzīs šo jautājumu. Ir taču vairākas dalībvalstis, kas uzskata, ka vajadzētu paturēt ar vien spēkā zināmas pasākums. Tāpēc Man interesē, kā komisija ir skaidrojuši šo situāciju 133. pantu komitejām. Un mums tiešām vajadzēs noturēt arī pēc būtības vēl plašākas diskusijas, jo Lisabons līgums arī tiešā veidā ietekmē tirdzniecības aizsardzības instruments, un man ir papildus arī jautājums par šiem tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, kurus mēs tātad likumdošanas koplēmu procedūrā arī kā parlaments tad varēsim veidot. Tāpēc mans jautājums komisijai Kā jūs domājat tālāk ņemt vērā Eiropas parlamenta a, lielo ārējās tirdzniecības komiteju, izstrādot jaunos tirdzniecības aizsardzības pasākumus, nodrošinot visu vajadzīgo informāciju, uzklausot mūsu viedokļu šajos jautājumos, lai par visiem antidumpinga gadījumiem uzreiz arī tālāk apspriestos ar Eiropas parlamentu. Paldies! Thank you, Daniel. Uh, would you like... Paldies, Daniel. Vai komisija vēlētos atbildēt uz Daniela jautājumu. Jā. Apavu lietas sekas, tātad mēs mēģinājām stingri pielietot noteikumus, un es domāju, ka nākotnē mums tieši to vajadzēs turpināt darīt ir regulā izveidota šie pamatnoteikumi, kur ir teikts, kas tieši ir jādara, un vislabāk ir šādos gadījumos, kad eh, ir jāmēģina būt eh, analītiskiem un eh, ir jāievēro tehniskā šīs lietas detaļas. Un es domāju, ka tagad šim lēmumam ir tāds rezultāts, ka vairums dalību valstu ir apstiprinājušas, ka šādos eh, gadījumos ir jāievēro regula eh, ar visiem tās noteikumiem. Mēs eh, esam regulāri apsprieduši ar parlamentu šādus gadījumus, un mūs eh, interesēs arī turpināt šo diskusiju par šīm lietām. Par pārējo lēmumu pieņemšanu, es domāju, tā ir, tas ir vietēji mēroga process, un tas notiks dažādās komitejās, tātad tā, tā saucamie komitoloģijas lēmumi. Es domāju, ka tur varētu eh, apspriest šādus jautājumus. Es domāju, ka tas varbūt atbild uz jūsu jautājumu. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav jautājumu no zāles, tad es gribētu uzdot dažus jautājumus komisijai. Vācija, Malta un Austrija pēdējā raundā nolēma atturēties no pēdējā balsojuma Vai komisija varētu pateikt, kāpēc uh, tika mainīts balsojums no pret uz eh, atturas? Un varbūt Daniels zina labāk, ka Vācija nolēma atturēties ar noteikumu, ka šie tarifi tiks atcelti 15 mēnešu laikā, lai gan komisija uh, ir noraidījusi tādu iespēju, ka var būt kaut kādas garantijas. Uh, Vai komisija var apstiprināt šo informāciju? Jūs minējāt eh, par patēriņa izmaksām eh, pēc šo tarifu ieviešanas. Vai komisija nepieņem, ka daudzi mazumi tirgotāji ir spiesti iekļaut šīs izmaksas tātad finansu krīzes laikā, vai tas nebūtu neizdevīgi pircējiem. Es eh, baidos, ka mēs varētu nebūt eh, spējīgi nodrošināt eh, apavu rūpniecības spēju pastāvēt. Ir tikai ierobežots uh, laiks, uh, ļoti īsā laikā apavu rūpniecībai jāpiemērojas, bet ja viņi tā arī turpinās darīt, tad apavu rūpniecība vienkārši nebūs konkurētspējīga, vai jūs varētu atbildēt? Jā. Es domāju, Es neesmu īsti pārliecināts, vai Vācija, Malta un Austrija mainīja savu nostāju, vai viņi ir pārliecināti par šiem mūsu priešlikumiem. Protams, sākotnējā nostāja bija vairāk tāda, ka gaidīt vēl apstiprinājums un argumentus dažiem faktiem lietā. Uh, Tātad es pieņemu, ka procesā mēs esam bijuši ļoti pārliecinoši, un tad eh, viņi beidzot eh, parādīja savu nostāju. Tātad komisijā mēs esam pārliecināti, ka tas bija atbilstošs lēmums. Mēs esam paskaidrojuši eh, pamatojumu arī ar detaļām Bija daži jautājumi, kas vēl nebija skaidri līdz eh, pat eh, vēlākiem posmiem procesā. Eh, protams, arī tāpēc, ka visas puses, kas piedalījās šajā diskusijā, nāca ar saviem argumentiem. Viens jautājums, kas bija neskaidrs dalību valstīm, ko jūs minējāt, bija attiecībā uz uh, produktu savstarpējo atbilstību un atkarībā no tā, ar ko tika runāts, ir grūti sagatavot kaut kādus galīgos pierādījumus. Mēs jau bijām rakstījuši, ka šīs preces ir salīdzināmas, bet arī bija tad noderīgi uzrādīt dažus fiziskus pierādījumus, kas tikai ļoti vēlu procesa laikā tika iesniegti. Es domāju, ka tam bija svarīga nozīme arī lēmumu pieņemšanā. Tāpat arī, piemēram, Vācija domāja, ka Eiropas rūpniecībai ir jāturpina piemēroties, un Vācija gribēja paskaidrojums par to, cik ātri notiek šis piemērošanās uh, process. Šeit arī bija vajadzīgi pētījumi. Tas jau notika diezgan vēlu šīs diskusijas laikā, un arī šeit dalība valstis galīgi tika pārliecinātas, ka uh, notiek uh, šī piemērošanās un ka tā ir veiksmīga. Par jūsu jautājumu par uh, sekām, kādas ir patērētājiem un uh, par sekām uz ieteikumu uz dažādiem izmaksu elementiem, es apstiprinu, ka patērētājiem sekas bija mazas vai nekādas, un mūsu dokumentos ir paskaidrots, ka importētājiem galvenokārt vajadzēja uzņemties eh, finansu sēkas, kādas bija šiem tarifiem, bet mēs arī rūpīgi apskatījām eh, šajā analīzē, vai importētāji vispār tiks apdraudēti vai nē, un noskaidrojās, ka lai gan bija negatīva iedarbība, tomēr pēļņa, ar kādu importētāji strādās, būs pietiekami eh, laba, lai importētāji varētu izdzīvot, kamēr vēl šie pasākumi tiek pagarināti un ka importētājiem nepastāv risks ciest nepamatotas zaudējumus. Tāpat arī apskatot importus uz Eiropas Savienību, tieši apau importu, tad eh, šīs preces ir apmēram 7% no kopējā tirgus. Eh, tiešām ir kaut kādas negatīvas sekas, bet nevar pamatoti apgalvot, ka eh, importētāju darbību tas apdraudēs. Par mazumtirgotājiem varētu iedomāties, ka importētāji būtu izdarījuši spiedienu, lai mazumtirgotāji uzņemtos daļu no izmaksām. Tomēr arī šeit es gribētu teikt, ka 93% no visiem apaviem ir tādas, kuriem neatiecas šis uh, pasākums. Tātad uh, šī mazumtirgotāja piedāvātā daļa ir tikai neliela daļa no, visa piegā, no visas eh, piegādes, un mazumtirgotāji ir piesaistīti arī savai vietai, jo, piemēram, ražotāji var aiziet no Eiropas Savienības, bet mazumtirgotāji nevar, jo eh, klienti jau nebrauks uz eh, Ķīnu pēc kurpēm, viņi pirkšu kurpes tuvākajā veikalā. No, unlikely, but... Uh, Jā, es domāju, viņi tiešām nezinu, vai brauks uz Ķīnu. Daniela, lūdzu. Nebūtu pārpratumu. Es gribētu skaidri pateikt. <clears throat> Pareizi ir tas, ka komisija ar vienu ir pagarināt šos uh, antidumpinga pasākums, bet saskaņā Lisabonas līgumu, tā ka tas izstājās spēkā, es saprotu šo juridisko pamatu. Vai nu tad tam ir jābūt speciālām juridiskajām dokumentām vai arī izno, pasākumu iznošanas pasākumam, lai varētu šie antidumpinga pasākumi stāties spēkā. Tātad ir jābūt citam juridiskām dienu pamatām. Vai arī tad mēs atcaucamies veco juridisko pamatu. Tas nozīmē, ka vienā brīdī Eiropas parlamentam <clears throat> būtu jāsniedz kopā ar padomi mandātu, pilnvaru mandātu komisijai šādus antidumpinga pasākumus uh, īstenot. Bet, cik es ilgi atceros, septiņu dienu laikā, kopš ir stājies spēkā Lisbonas līgums, nekas tās vispār nav pacelts un runāts. Tā ka man ir šis juridiskais pamats, ir tieskā bāze, kā tā būs. Here, like... Varbūt komisija varētu atbildēt, jo šeit es neredzu juridisko dienestu. Ja juridiskais dienests būtu, tad būtu es dotu priekšroku juridiskiem dienestam, lai tas atbild. Yeah, um, we have actually replied to Jā, mēs esam atbildējuši uz šo jautājumu savos secinājumos. Tātad uh, Brego turpina uh, darboties arī ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, bet tas nenozīmē, ka regula nevar mainīties, un ja to mainīs, tad to mainīs ar parastajām likumdošanas procedūrām. Bet kamēr tas nenotiek, tikmēr komisija var turpināt lietot regulu tā kā pašlaik. Tātad individuālie lēmumi par antidempingu eh, pašlaik notiek padomē. Paldies. Tas atbild uz maniem jautājumiem, man jautājumu par Vācijas situāciju. Kā Vācija saņemtu savus garantijas, kā eh, šajā antidempinga likumdošanā ir jāiet caur padomi eh, pēc 15 mēnešiem. Jā. Ja Vācija ir lūgusi tādu atbildi, lai šī antidempinga likumdošana eh, beigtos pēc 15 mēnešiem, tad eh, padomē tur būtu jāpiekrīt šādam lēmumam. Lēmums eh, tiek pieņemts padomē, tātad tur padomas lēmumā būtu noteikts arī termiņš. Paldies. Any, any further questions? Vai ir vēl kādi jautājumi? Es varētu, es gribētu pateikties Stefanam, jo viņš ir piedalījies tādās mūsu nepolitiskajās vai privātajās sanāksmēs parlamentā un arī paskaidrojas komisijas nostāju, lai gan es tam kā brīvā tirgus piekritējs nevienmēr varbūt piekrītu, bet es jums gribētu pateikties eh, komitejas vārdā par piedalīšanos diskusijā, jo es ceru, ka komisija būs ļoti atklāta un turpinās mūs informēt par uh, iemesliem, kāpēc tiek pieņemt lēmumu un par pašiem lēmumiem. Paldies par to, ka jūs uh, atnācāt uz šo sanāksmi. Hmm. Next item is item six. Nākošais jautājums ir sestais jautājums. Kā jūs zināt, tad starptautiskās tīrniecības komitejas delegācija bija Spānijā. Es ceru, ka neuzvēršu cīņām tātad decembrī, decembris sākumā, un pirms Spānijas prezidentūras notika diskusijas eh, ar Spāniju, eh, kas attiecas uz eh, eksportiem uz trešo pasauli. Tātad es gribētu Kazaku kungu, kurš vadīja šo delegāciju. Mm, es gribētu aicināt tagad jūs pastāstīt par, to, par šo vizīti. Paldies! Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, euh, une délégation de notre commission. Euh... Paldies, priekšsēdētāj kungs, kā jūs minējāt, tad mēs bijām vizītē Spānijā. Un tad mēs tikāmies ar pirmkārt ar Navaras pašvaldības, ar reģionālajām varas iestādēm, tad arī ar amatpersonām, kas atbild par startautisko tirdzniecību. Un mūsu vizītes laikā Navarā mēs arī tikāmies uh, ar divu lielāko firmu pārstāvjiem, kas tur strādā. Uh, un viņi specializējas atjaunojumos uh, enerģijas pielietošanā. Uh, Un šīs vizītes mērķis bija eh, apskatīt tos izaicinājumus, kas būs Spānijas prezidentūras laikā, īpaši starptautiskajā tirdzniecībā. Es domāju, ka tad es eh, ceru, ka Spānijas prezidentūra strādās ļoti atbildīgā laikā, kad stājās spēkā Lisabonas līgums un parlamenta loma Lisabonas līguma kontekstā būs ļoti svarīga. Tā ietekmēs eh, kopējo tirdzniecības politiku un eh, mūsu sarunu laikā tas eh, tika apspriests mēs runājām ar Navaras reģionālo parlamentu spīkeru, un arī mēs tikāmies Madridē ar starptautiskās tīrniecības ministru un uh, valsts sekretāra Eiropas lietās. Spānijas prezidentūra mēģina uh, sasniegt ļoti ambiciozu mērķi Spānija ļoti enerģiski strādā pie dažiem jautājumiem, kas e, jau ir aktuāli ilgāku laiku un kas prasa e, lēmumus. Un Spānijas varas iestādēm un arī Eiropas iestādēm vajadzēs strādāt pie šiem risinājumiem. E, piemēram, ja ir runa par Doho raundu un tirdzniecības līgumiem, tad Spānijas prezidentūra uh, uzsvērs uh, tirdzniecības līgumus ar Latīņu Amerikas reģionu valstīm. Tajā pašā laikā arī vidusjūras reģionam būs liela prioritāte. Tātad mērķis ir panākt, lai starptautiskā tirdzniecība eh, kļūtu par līdzekli cīņā pret ekonomisko krīzi un lai mēs nodrošinātu ilgtspējīgu pieaugumu, kas ļautu attīstīt ekonomikas attiecības un tirdzniecību ar trešajām valstīm kas atstāja uz mums labu iespaidu Navārā, bija tas, ka Tad, tas ir arī attiecas uz Kopenhāgenes samitu par klimata izmaiņām, ka Navara, kā reģions, ir ļoti daudz strādājusi pie atjaunojamo energoresursu lietošanas. Mēs tikāmies ar divu Spānijas firmu pārstāvjiem. Viena no šīm firmām ir starptautisks līderis vēja ģeneratoru ražošanā. Viņiem ir ļoti daudz eh, vēja ģeneratori, kas ir uzstādīti visā pasaulē. Un eh, šī firma ir eh, sasniegusi liels panākums. Tad apmēram 50% enerģijas navarā ir no atjaunojumiem energoresursiem. Uh, mums arī nosauca tās problēmas, kas ir Spānijai un Eiropas uzņēmējiem kopumā, tirgojoties ar trešais, trešajām valstīm. Un bija arī runāts par eh, Eiropas lomu tirdzniecības veicināšanā, kad mēs mēģinām novērst tirniecības barjeras, lai firmas varētu tieši sazināties ar partneriem un veidot eh, labas attiecības. Es domāju, ka eh, šī diskusija bija ļoti vērtīga un mums tā bija ļoti interesanta. Un mēs gaidām nākošā gada sākumā, ka mēs tiksimies ar Spānijas tirdzniecības ministru un arī citiem, ka viņi ieradīsies komitejā, lai mēs varētu kopā apspriest, kā ieviest Lisabonas līgumu, lai šie ambiciozie Spānijas eh, prezidentos mēķi tiktu sasniegti. Eh, jums būs eh, dokumenti Jūs saņemsiet e, rakstiski informāciju par šo mūsu vizīti. Vizīte labi e, parādīja, kāda ir nodoma Spānijas prezidentūrai. Tagad es gribētu atbildēt uz jautājumiem, ja jums ir. Paldies, Kazakungs, vai ir kādi jautājumi? Es gribētu tikai pateikties par delegācijas vadīšanu. Es domāju, tur bija septiņi delegāti, un tas bija liels panākums šai komisijai. Un es esmu bijis viens no sliktākajiem par ceļošu, par šīm vizītēm, un, bet es agrāk esmu bijis eh, eh, Nāras reģionāls vēršas skriešanās eh, sacīkstēm, bet es domāju, Spānijas prezidentūrai būs interesanta e, loma tālākajā darbā. Vai vēl kāds no delegātiem gribētu papildināt? Vai neviens no, ne, neviens no viņiem nav klāt no pārējiem? Es gribētu vēlreiz pateikties delegācijai. Tātad e, septītais jautājums protokolā bija rakstīts, ka tā tad ir bijusi delegācija uz, uz Zagrebu, tā tad šis vizītes datums ir pārcelts tālāk par uh, publisko piegādi. Diskusijas šajā komitejā par piegādi uh, vienmēr ir bijušas svarīgs jautājums. Ir daudz uzņēmumu, kam nav pieejas tirgumi, īpaši valstīs, kas nav mums tuvu. Bet ir eh, liels iespējas Eiropas eh, biznesam. Tirgus viens pats ir 16% vērts no koprodukta. produkta Un eh, IMCO komiteja, tātad iekšējā tirgus komiteja, gatavo dokumentus par patērētāju aizsardzību. Un eh, daudziem Eiropas Savienības partneriem ir eh, tādi tirniecības aizsardzības pasākumi, vai no Eiropas piegādātāji tiek diskvalificēti vai izslēgt no konkursiem, vai arī viņi var piedalīties uz sliktākiem noteikumiem. Mums ir ļoti nozīmīgi šie kontakti, tieši tāpēc, lai turpinātu to, ko mēs esam darījuši, lai nodrošinātu. Tāpat laikam sanodrošina, ka mēs nepieļaujam netaisnīgu vienotā tirgus eksploatāciju ka neļaujam to darīt trešajām valstīm. Kādā ziņā mēs te gribam nostiprināt šo savstarpējības principu. Mikā bija griba gatavs par to, gatava par to runāt, jā? Ja? Tātad referente runās vispirms, jā. Ja? Sakīja, kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Ar, rozumiem, že už mogę mówić w moim ojczystym języku. E... Vēlos vai ne, strikstu runāt poļu valodā. Bet labi, tas, ko priekšsādātājs man pat teica, bija pareizi. Un tas tiešām ļoti nozīmīgs jautājums mūsu um, ekonomikai, nevis tikai iekšēnē, bet arī starptautiski. Un jūs pareizi arī norādījāt, ka šie publiskie iepirkumi veido 16% no Eiropas kopējā uh, IKP. Un mēs līdz šim esam daudz ko jau tieši šajā nozīmē apcirpuši, visvairāk centušies ietaupīt, bet te vēl ir lietas, ko darīt. Un vienotais tirgus, iekšējais tirgus piedāvā milzīgas iespējas. Savukārt sadarbības starptautiskā līmenī ir vēl pilnībā neapgūta, un tur vēl daudz ko darīt. Man gan veidos tāda iespējas, ka mūsu partneri starptautiskie, nu, negluži tā tās lietas redz. Ir <clears throat> vairākas valstis, kas ieviesušas zināmas restriktīvas, ir ierobežojušas pasākums publisko iepirkumu jomā. Un tagad ekonomikas un finanšu krīzes fonā to mēs ļoti jūtam. Eiropas eksperti, mm, <clears throat> eksportētājiem ar vienu ir vairākas iespējas, ko viņi līdz šim nav izmantojuši mēs redzam diezgan spēcīgu diskrimināciju, un šis potenciāls līdz ar to nav pilnībā izmantots. Un tas īpaši skar mazos vidējos uzņēmumus, jo tieši tiem ir iespējas attīstīt inovācijas. Viņi varētu, piemēram, iegūt daudzus nolīgumus ar trešām valstīm, ja vien šajās valstīs nebūtu noteikti zināmie ierobežojumi. Nu, tad šajā sakarā tiek pārskatīta arī PTO attiecīgā regula, un mēs ceram, ka mums izdosies panākt taisnīgāks noteikums un stiprināt mūsu eh, tiesības. Būtu labāk paņemt, panākt tāds nolīgums, kurā piedalītos visas valstis, kas ir eh, PTO, Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstis. Mēs katrā ziņā gribam pievērst uzmanību tam, ka līdz šim sarunās galvenokārt piedalās jau attīstītās valstis. Taču ilgtermiņā mums vajadzētu iesaistīt arī attīstības valstis daudz vairāk. Es būtu pateicīgi komisijai, ja viņi varētu precīzi pateikt, kāda ir aktuālā situācija šobrīd sarunās attiecībā uz publisko iepirkumu sadali PTO ietvarām. Un par divpusējām attiecībām, divpusējām nolīgumiem ar trešām valstīm, te daži vārdi vēl jāsaka. Ar Čīli un Meksika mums jau šāda vienošanās ir parakstīta, un tāpat arī ar Karī fórumu. Komisija ir paziņojusi, ka jaunie brīvās tirdzniecības nolīgumi šobrīd tiek izstrādāti un risināti kopējā tirdzniecības politikas ietverā, un tur atsevišķas sadaļas tieši būs veltītas publiskajiem iepirkumiem. Tāpēc mans jautājums komisijai. Cik lielā mērā līdz šim noslēgtie un tie nolīgumi, kurus šobrīd risinat, ņem vērā arī vides aizsardzību un citus sociālos aspektus. Un visbeidzot, dāmas un kungi, vēl papildus informācija par šo atzinumu. Pilnā tekstā atzinums jums eh, tiks piedāvāts 8. janvarī vai nu vēlākais 11. janvarī, nekādā ziņā nevēlāk. 27. janvarī, tad mēs varēsim uzreiz ķerties to izdiskutēsim pilnīgi. 29. būs termiņš grozījumiem, un 23. februārī būs balsojums komitejām. Tik daudz no manas puses. Paldies! Paldies, komisija. Lūdzu, vārds jums. Yes. Um. I'm Mr. Spiegel from, from uh, DG Market. Esmu Spiegelkungs no DG Market, kas atbildīgs par publiskiem iepirkumiem, valsts iepirkumiem. Un esmu ieradies šeit, lai sekotu diskusijām par pašu institīvas ziņojumu, ko šobrīd gatavo Rulers kundze. un kā mēs apzināmies, šis ziņojums lielu uzmanību veltīs nopietniem jautājumiem, tajā to starp arī iekšējais tirgus un valsts iepirkuma organizācija Eiropas Savienībā. Tāpat kā jau referente Rūlis kundze ir norādījusi, ka viņa galveno uzmanību koncentrēs uz divām problēmām. Pirmkārt, um, publiskās publiskās attiecības, un otrkārt, Lisabonas līguma stāšanās spēkā un šīs politikas vērstas uz jaunu noteikumu izstrādi valsts iepirkumiem. Ņemot vērā vidi, sociālos aspektus un eh, kādā ziņā inovācijas veicinošu iepirkumu attīstību. Esmu šeit, lai uzklausītu diskusijas, un šobrīd nevaru uh, jums sniegt aktuālo informāciju par sarunām un nolīgumiem ar trešajām valstīm. Jo šo jautājumu savukārt risina cita uh, departaments nodaļa. Bet, ja jums šis jautājums ļoti interesē, mēs varam to nokārtot, kad kāds atnāk un pastāst. Paldies! Vai jūs vēlatos komentēt, saka kundze? Jā, priekšsādātāji es uzskatu, ka nu, šis labs priekšlikums. Ja jūs varētu nodot manus jautājumus attiecīgajai nodaļai, tad es būtu pateicīgi arī par rakstveidu atbildēm. Paldies! Piekrītu. Kamsī, un jūs, uh, referents kundze, jūs runājat par iekšējo tirgu un iepirkumiem Eiropas Savienībā. Manuprāt, mēs esam pietuvušies tai robežai, ka mēs tiešanībā esam nākuši pie valsts, ja publisko iepirkumu, diezgan atvērtas situācijas arī startautiski, un es šaubos, vai vispār ir iespējams to padarīt vēl atvērtāku. Man interesē, kāda ir aktuālā situācija, nodrošinot iespēju valsts iepirkumos piedalīties arī trešām valstīm. Kā jau sacīju, tiešām mūsu valstis ir diezgan atvērtas trešām valstīm valsts iepirkuma procedūrās, nu, un to nodrošina starptautiskā nolīguma. No otras puses, tas tomēr ir dalība valsts kompetence šos lēmumus īstenot, vai viņas vēl vairāk atver savus ja valsts iepirkumus arī trešā valstī vai nē. Komisija visu laiku apzinās, ka ir aktuālas politiskās diskusijas par to, ka Ķīnas uzņēmumi var piedalīties vairākos um, atjaunošanas, jeb rekonstrukciju darbos dalībvalstīs. Bet diskusijas turpinās par to, kā mēs varam palielināt šo dalībvalstu un trešo valstu skaitu, kas piedalās valsts iepirkumos. Tas ir GPA, General Preference Areas valstu loku, kā mēs varam palielināt un to atspoguļot savos nolīgumos. Labi, ierosinām tad, ka varbūt uz nākošo komitejas sēdi varētu ierasties attiecīgās nodaļas pārstāvis tad. Un mēs savukārt mm, darīsim no savas puses visu, lai tas atspoguļotos mūsu darba kārtībā. Jā, es atvainos par šo situāciju, jo šobrīd ir tā, ka es esmu atbildīgs par rūles ziņojumu, bet šis ir jauns ziņojums, un tas vēl nav mm, sanākā Nu jā, mēs visu laiku koncentrējamies uz iekšējo tirgu, un mēs esam it kā, es esmu atbildīgs par vispārīgākiem jautājumiem, bet esmu gatavs arī nodot šo prasību tālāk. Nu jā, tas tikai atklāja, ka tas ir jautājums, kas ir ļoti nozīmīgs daudziem deputātiem, un tieši tāpēc esam arī to iekļaujuši darba kārtībā. Un esmu pārliecināts, ka Andija Sakī kundze arī sazināsies ar atbildīgajām personām komitejām, komisijām. Labi, vēl citu komentāri? Nav. Turpinām. Astotais darbkārtības jautājums. Ekonomiskās, nolīgu, ekonomiskās partnerattiecību nolīgumu. Es domāju, jūs visi labi apzināties, ka AKP un ekonomiskās partnerības nolīgumi, kā tas ir bijuši līdz šim, nu tikai divas lietas jāapsaka. Pirmkārt, referenti kas iepriekšējā sasaukumā strādā pie šiem jautājumiem, piemēram, Deivids Mārtiņš un vēl neviens cits, gan laikam šķiet, ka nē, kas strādā pie ekonomiskās partnerības nolīgumiem, un jā, Daniels, nu jā. Es gribu, lai visiem būtu skaidrs. Šobrīd EPN ir tādi nolīgumi, kurus mēs saprotam kā nolīgumus par tirzniecību, uh, kas tieši skar jautājums par tiesniecību, nevis, piemēram, par šo valstu attīstību. Un pateicoties sekretariātām un mana paša ieguldījumā, mēs visu laiku esam kaušies, ir kā cīkstējušies ar um, attīstības komiteju, kas visu laiku uzskata, ka tā ir viņu kompetence, bet mēs uzskatām, ka tas ir mūsu kompetence, jo mēs runājam par tirzniecību. Un mums ir tikai viens mm, arī no grupām, tātad Karību um, pārstāvi ir piekrituši tam, ka ir norganizēts vairākas arī slēgtās sēdes, kurās piedalās gan pārstāvi no uh, pilsoniskās sabiedrības, šo valstu vēstnieki un citas puses. Un šis jautājums, protams, arī tagad mums ir darba kārtība atkal. Tāpēc aicināšu komisiju paskaidrot šobrīd aktuālo situāciju EPN uh, procesam. Lūdzu. Franks kungs, jā, lūdzu. Jā, paldies. Komisijas divi ģenerāla direktorāti, tad Tirzniecības un attīstības ģenerāla direktorāti ir sagatavojuši informatīvo dokumentu jau oktobrī. Uh, um, kas sniedz šo aktuālo informāciju, un es cik zinu, tas ir arī darīts pieejams un nosūtīts Eiropas parlamentam. Bet, protams, kā mēs jau tagad esam decembrī, decembra sākumā, un tagad es pievērsīšos tām lielā, <clears throat> aktuālākajām lietām. Un vispirms, eh, Karību valstis, šis nolīgums ir visaptverošs tomēr reģionāls, tomēr vienas valsts paraksts ar vien trūkst. Tātad Haiti valsts atsakās to parakstīt līdz šim. Tomēr šķiet, ka viņi drīz parakstīs, un par to jāpateicas kā esam nākuši viņiem pretī un piekrituši viņu prasībām vienā konkrētajā jautājumā. Nu, kādā ziņā, paskatot pirmo karī fórumu un, un EPN, kas ir plānot 2010. gada sākumā, vēl nenoteiktā konkrētā datumā šis fórums būs. Tālāk aktuālā informācija ir par klusākajām valstīm, Fidži, ir nolēmuši, ka arī parakstīs pagaidu ekonomiskās partnerības nolīgumu, tāpat arī Papua Jongvinei jau to ir izdarījusi. Un atkal jāatzīst gan, ka nav noteikts precīzs datums, bet, nu, tā ir tāda jau labā griba, kas tikai tagad ir jāatspūļo praktiskā veidā. Pēc būtības tātad jau ir vienošanās. Par citām valstīm gan nevar neko tādu līdzīgu pateikt. Piemēram, Austrum Āfrikas valstis, kopienas valstis kā Gāna, mm, piemēram, Kamerūna un Zambija var būt, bet, nu, tas nav skaidrs. Mēs darbu turpinām, lai panāktu, ka valstis ir gatavas parakstīt šos pagaidu nolīgumus vismaz tuvākā nākotnē. Tālāk sarunas, EPN sarunas, kas turpinās ar pāris citām valstīm un pāris citiem jautājumiem. Gribu tikai ieskicēt Rietumāfrikas valstis, tur ir diezgan jau pavirzījušās šīs sarunas, bet ir skaidrs, kā par spīti vislabākiem nodomiem. Oktobri noteiktais gala termiņš tomēr netika ievērots. Un šogad droši vien šīs sarunas nepabeigsim. Uh, Ceram, ka radīsies izdevība un 2010. gada sākumā mums to izdosies pabeigt. Nu, priekšsēdētāji, līdz ar to man nav daudz īpaši laika un tikai teikšu to, ka mēs labi apzināmies, cik svarīgi ir pabeigt EPN ne tikai šajā priekšstāvošā fórumā, bet apzināties šo jautājumu plašākā kontekstā apzināties visas iesaistās puses, un tāpēc ir plānoti vairāk semināri 2010. gadā, lai tiešām to visu tuvinātu noslēgumam. Paldies! Daniel? Jā, man tikai viens jautājums. Tā kā De Guhtkungs tika nozīmēts kā iespējamais komisārs tad jaunam sasaukumam, mēs redzam, ka Dekukts jau ir arī iepriekš ļoti aktīvi iesaistījies attīstības mm, politikā, un tagad jautājums ir, kā viņš to tiešām varēs arī EPN tālāk risināt, vai arī šo aspektu izcelt. Un eh, bija arī nozīmīgs citāts par to, ka līdz šim nekas šajā ziņā nav darīts, citādi beigas. Nu, man interesē, ja mēs skatāmies, vai tiešām varēs teikt, ka EPN nozarē nekas nav panākts, un mēs tiešām uh, neko nepanāksim. Un ir taču valstis, kuras eh, šobrīd kaut kādā procesā ir, un ja es pareizi sapratu komisiju, tad ir vēl lietas, kuras tad mēs nezinām. Vai tad mēs varam tiešām sagaidīt, kad EPN vienā brīdī tomēr tiks parakstīts, vai Tātad es runāju par īstajiem EPAS nolīgumiem. Bet vai šobrīd tam mēs par tiem vispār nerunājam, visu tikai runājam par pagaidu nolīgumiem un gaidām, kad tos parakstīs? Tālīdz. Jā, tāpat kā Daniels, es labprāt zinātu, kā tiešām mēs parakstām ekonomiskās partnerācības nolīgumus, bet komisija jau norādīja, ka tiešām šī stratēģija, ko mēs šobrīd izvēlušies par to, Jātams par to, ka mēs nepiespiešam Āfrikas valstis um, parakstīt nolīgumus, kurus viņi negrib parakstīt, bet vismaz piedāvājam pagaidu nolīgumus. Un nu, līdz ar to ievēram tādu sarunu tempu, kas atbilst Āfrikas valstīm, kas viņiem ļauj iedziļināties un saprast, par ko īsti DPN eh, runā un ko viņi var piedāvāt un izmantot. Piemēram, Angolā pagājušā nedēļā mēs redzam, ka šis jautājums var tika uzdots arī Karam de Guhtam, lai gan viņš atteicās tu īsti atbildēt, norādot, ka viņš ir šobrīd attīstības komisārs. Un viņam, protams, teica, ka, bet jūs taču būsiet arī tiesniecības komisārs. Un, acīm redzot, tad viņš tikai, nu, mēģināja pateikt to, ka nav nekāds steigas. Bet, nu, vienalga. Ja viņš tam piekrīt, nu, tad, katrā ziņā būtu tās labas ziņas mums, ka viņš vismaz gatavojas tas atbalstīt papildus. Jā, paldies priekšsēdētājiem, arī man, jo Martin kungs norādīja, un arī es gribu atsaukties uz Ugandas situāciju. Mums bija sesija, kas tieši tika veltīta EPN, un bija interesanti dzirdēt arī AKP, AKK valstu um, viedokli. Tātad šī sesija notika Angolā, Luandā. Un jāatzīst, ka, protams, mums nebija tādi vienoti viedokļi, un mums bija diezgan savāda situācija. Un, un Dienvidāfrikas tikai trīs mazākās valstis bija gatavas eh, parakstīt šo nolīgumu, bet ne pat lielākā. Tad es runāju par Svazlandu, Botsvanu un vēlāk arī Mozambiku. Uh, sesijas atklāšanā AKK līdzpriekšsēdētājs Rasmusens norādīja, ka AKK fórumam ir ļoti sarežģīti šo jautājumu um, turpināt, uh, jo AKK produkti īstenībā nespēja konkurēt Eiropas produktiem. Un līdz ar to uzsver, ka Eiropas partnerības nolīgumiem ir jāsali, jābūt kopā sajūgtiem ar tirzniecības atbalsta pasākumiem, lai viņi vispār varētu parakstīt šādas jaunās schēmas un arī iepriekšējā reize, kad es piedalījos Ženēvā sarunās, mēs visu laiku arī mani kolēģi no Windows uh, toreiz norādīja, ka problēmas ir tieši ar produktu cenām. Un kā agrāk bija liels subs eksports subsīdijas, un līdz ar to nonāk ļoti negodīga konkurence. Uh, Es tikai gribēju pateikt to, ka pats es nebiju sajūsmā par komisijas kom komentāriem, kad direktors Tomsons to pauda, un šķiet, ka komisija ir tāda sava stratēģija. Un tagad, tagad es nezinām, kas īsti sekos tālāk ar EPN. Nu, katrā ziņā ir skaidrs lietas, kas ir skaidri uzdevumi. Mums tā ir Eiropas parlamentam lielāka teikšana. Um, ar mums būs nopietnāk jākonsultējas par komisijas mandātu tālākās sarunās par EPN. Un tāpat arī mums būs savu teikšanu par atsevišķiem pantiem, kurus vēl ratificēs. Tāpat mums ir arī piekrišanas, jeb nepiekrišanas tiesības. Mm, un tas tika nozīmē papildus konsultācijas jau no paša sākuma procesā. Tāpat mums ir jādomā arī, ka mēs jau šīs Eiropas um, ekonomiskās partnerības nolīgumus neskatām paši par sevi, bet to skatām kopējā citos procesos, piemēram, eksporta subsīdijas, lauksaimniecības politika, jo jāatzīst, ka tam to nevar ignorēt, tas ir daļa no šīs paketes. Un tāpat daļa no arī AKK valstīm. Uh, Luandā norādīja, ka veids, kā mēs risinām sarunas ar Āfrikas un Klusā okeānu un Karību valstīm, rodas tāds sajūta, ka it kā Eiropa uzspiež viņiem Eiropas partnerības nolīgumus, ekonomiskās partnerības nolīgumus, ne, neļaujot viņiem vispār izvēlēties. Un varbūt vienkārši šo starunu stilu vajadzētu mainīt. Paldies. Thank you. Paldies. Lūdzu, nākošais runātājs Iedot kungs. Runājot par to, ko sacīja Baronis Eštona pagājušajā reizē, kad mēs uh, tikāmies ar viņu šajā komitejā. Viņa pavisam skaidri norādīja, ka komisija varētu uh, elastīgāk piemērot eh, vislabākā, vislielākās labvēlības statusa klauzulu. Bet eh, par ko tas liecina? Tas liecina, ka ir mainījusies attieksme pret EPN, vai tā ir? Es nepiedalījos konferencē Luandā, bet bet es domāju, ka tur uh, tika, tur izskanēja ļoti nopietnas paziņojums uh, Uh, veltīts Kopenhāgenes konferencei, tur tika ļoti nopietni pacelts jautājums par mežu teritoriju izzušanu. Un uh, jautājums ir par to, kā EPN tiek iekļauts vidas jautājums. Tieši tad, kad mēs runājam par tehnoloģiju nodošanu, par mežu saglabāšanu. Tātad, eh, kā tirdzniecības politikas eh, eh, no vien, kā, kā tās var izcināt vidas problēmas vai gluži otrādi tās sāsināt. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Man arī ir daži jautājumi. Jūs runājat par kara fórumu nolīgumu. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt skaidrāk par to, kādas institūcijas tiek veidotas saskaņā ar kareforumu nolīgumu. E, pēc tam šī komiteja nav informēta par to, kas e, tika nosūtīts e, vispārējās labvēlības vai ģenerālās preferences uh, nolīguma sakarā un kāds šis dokuments ir. Un tālāk eh, arī kalendārs 2010. gadam par to, kā varētu apvienot visus trīs tirniecības blokus, vai tas ir reāli. Nu, varbūt, ka ar to arī pietiks. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs uzdevāt virkni interesanti jautājumu, bet daži man tomēr jānodod Lorta kungam, kurš eh, varētu drīzāk uz tiem atbildēt nekā es, jo tie tādi vairāk politiski jautājumi. Taču es ceru, ka mm, šis eh, informatīvais dokuments zināmā mērā atbild uh, uz tiem apvainojumiem, kas ir izskanējuši presē eh, par eh, tām negatīvajām lietām, kas ir notikušas Eštonas kundzes vadībā. Un tas, zināmā mērā, tā tad eh, ļauj nu, graut šo negatīvo iespaidu un paskaidrot situāciju. Uh, Acīm redzot, jūs gribēsiet drīzāk, lai šīs debatas notiktu vai no Reštons kundze vai nākamo tirsniecības komisāru. Un es domāju, ka Ruktkungs jau ir uh, runājis par to, kā viņš uzlūko šos jautājumus, kāda ir viņa attieksme, viņš uzklausīšanas laikā par to runāja, un katrā ziņā komisijas mērķis nav nekādā veidā uh, negatīvi ietekmēt vai, vai izdarīt spiedienu uz AKK valstīm sarunu laikā. Un būtībā m, mm, vienkārši mēs strādājam secīgi, sekojot uh, tam iesāktiem darbām, ko ir iesāks komisāra Aštona. Tālāk uh, parlamentārajā asamblējā ļoti skaidri iezīmējās eh, tendence, kas skaidri parādīja, ka EPN eh, sarunu laikā ļoti skaidri parādās atšķirības konkurētspējas līmenī. Un kalendārs nevienmēr ļauj, teiksim, to ievērot šīs atšķirības un ņemt tas vērā. Tālāk eksporta, eksporta subsīdijas. Mums ļoti labi ir pazīstams šis jautājums. Jāsaka, tās valsts, ko jūs minējāt, nekādas EPN pasākums vēl nerealizē un mēs piedāvājam vēl vienu fórumu, kurā mēs varētu meklēt uh, savstarpēji pieņemams risinājums, bet tā nekādā ziņā nav EPN procesa vaina. Tālāk konkrēts jautājums par elastīgu pieeju, ko Eštons kundze ir iedibinājusi, runājot uh, par uh, vislabēlīgākā statusa piešķiršanu kādai valstī un klauzulu, šādas klauzulas iekļaušanu nolīgumā. Būtībā šajā klauzulā nav nekā tāda, kas nepieļautu tālāku reģionālu integrāciju, gluži otrādi. Reģioni, ar kuriem mēs runājam, saglabā Uh, tiesības attiekties vienam pret otru labāk, veidot savstarpēji labvēlīgākus nosacījumus, kā piemēram tirniecībai ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka integrācijas tas nekādu netraucē. Ir citi jautājumi, varbūt, kas nepie, neļauj labvēlīgi attīstīties integrācijas uh, procesam, un šie jautājumi mums būtu jārisina. Tālāk runājot par vīdes uh, pasākumiem nu vismaz kā komisija to saprot, e, pagaidu nolīgumā ar Kamerūnu, piemēram, ir teksts tieši par mežiem, meža saimniecību, par e, vīdes e, produktu, par attieksmi pret vīdes produktiem, tiem tiek pievērsta īpaša uzmanība. Mēs tam sekojam, kā tas attīstas Un lielā mērā, protams, šī sadarbības attīstība ir atkarīga no mūsu partneriem. Priekšsēdētāji, jūs arī jautājāt par to, kas notiek eh, kā reformu ietveros, eh, kādas institūcijas tiek veidotas. Jāsaka, ka šobrīd šīs institūcijas vēl nav tikušās un mēs gatavojam EPN eh, e un Kariforum, eh, tas Karību jūras valstu eh, kopējo fórumu. Mēs pie tās ļoti cītīgi strādājam, lai šis pasākums notiktu. Un tālāk runājot par vispārējo preferenču nolīgumu, jāsaka, šeit atkal ir in, e, izstrādāts tāds plašs informatīvs dokuments. Protams, jūs to vēlaties redzēt kādā citādā formā, tad to varētu izdarīt, bet principā šis eh, informatīvais dokuments būtībā arī visprecīzāk raksturo uh, eh, visjaunāko notikumu gaitu. Un visbeidzot, es uh, Nesmu atbildējis par to, cik reāls ir eh, termiņš maijā 2010. gadā. Nu, jāsaka, ka ļoti grūti uz to ir atbildēt, jo attiecībā šo reģionu ļoti daudz visādu termiņu ir uh, nolikts. Uh, thank you. Just before I bring David. Un pirms es lūdzu Davidam izteikties Es neesmu īsti pārliecināts, ka mēs esam šo dokumentu saņēmuši. Varbūt jūs to varētu vēlreiz mums, mums to nosūtīt. Varbūt, ka mēs to kaut kur esam nolikuši un aizmirsuši, bet varbūt, ka mēs to vispār neesam saņēmuši un mēs to noteikti tad nosūtīsim visiem komitejas locekļiem. David, lūdzu. Jā, paldies. Barnes Aštona plenāra sēdē eh, runāja par uh, labvēlības režīma klauzulas iekļaušanu, un tam nav faktiski uh, tik daudz uh, sakara ar vietējo integrāciju, bet uh, vienkārši šeit ir vēlme uh, gūt labākus nosacījumus tirniecībai. Un, ja, piemēram, Karību jūras valsts to ir izdarījuši ar ASV, nu, kāpēc, lai Eiropa to nedarītu arī tādu pašu klauzulu iekļaujot? Bet, ja, piemēram, Karību jūras valsts grib ciešāku sadarbību ar Āfrikas valstīm, tad varbūt tas nāks par labu reģionam, un es domāju, ka mūsu klauzula to tam nebūtu netraucēt. Uh, Un Roberts tieši par to arī runāja. Galvenais ir, lai mūs uh, regulāri informētu par, šādu, par notikumu attīstības gaitu, uh, par visām tām vienošanām, ko mēs esam panākuši. Un kā cilvēki vēlas darboties. Well, thank you very much. Uh, um, yes, that's exactly the issue. It's about... Jā, tieši tā. Te runa par diskrimināciju, ko varbūt Eiropa izjutīs attiecībā uh, uz saviem tātad sīvākiem konkurentiem. Un, starp citu, šī klauzula netiek piemērot starp uh, Karību jūras valstīm un Āfriku. Tas ir pavisam vienkārši. Un īstenībā šīs attiecības arī uh, EPN vispār nav aicināti kaut kādā veidā regulēt vai ietekmēt. Ja nav tālāk jautājumu, Es zinu, ka šī ir tēma, eh, kas turpināsies, un eh, mūsu komiteja ar to strādās, un arī ir jaunot izniecības komisāru kopā. Lielas paldies! Un tagad es vēlētos eh, sveikt Pīteru Valasu šeit komitejā un paldies uh, par to, ka tu tik pacietīgi esi sēdējis un klausījies visus šos epas jautājumus. Tātad paldies un pāriem pie devītā punkta. Tātad ir notikusi septītā PTO ministru konference Ženēvā. Un uh, tur piedalījās pār par trīs tūkstošiem delegātu, kas pārstāvēja 153 valstis. Un galvenokārt bija runa par daudzpusīgu tirzniecības sistēmu. Un, protams, arī e, tika iztirzāts jautājums par finanšu krīzi, kas mūs visus skar. Un tas viss notika paralēli e, vēlmei pārskatīt e, to, kā darbojas daudzpusēja tirzniecības sistēma, tika organizēti divi uh, darba semināri, kur tika pārskatīti Dohas e, rezultāti un e, tās, kā tiesniecība ietekmē attīstību un izaugsmi. Un jāsaka, kad vien mēs panākam kādu vienāšanos ar PTO, tas vienmēr rada Eiropas Savienībai un Āfrikai risināt globāla rakstura problēmas finanšu Uh, pasaulē un tirzniecībā arī. Runājot par uh, brīvo tirgu un tām iespējām, ko tas dod, uh, faktiski tas mums ļautu daudz ātrāk, tāda patiesa brīva tirzniecība ļautu mums daudz ātrāk izkļūt no krīzēm. Daļa no mūsu delegācijas tikās ar Paskālu Lamī, uh, Eh, tur piedalījās arī Fischer Vols, Zabarnis Aštona, mūsu komisārs, eh, eh, tālāk. Un tikāmies arī ar Eiropas biznesa un nevalstisko organizāciju grupu un ārotbiedrību, nozars ārotbiedrībām. Un uh, Es domāju, ka mūsu komiteja tiešām nākotnē būs spēlēm ļoti nopietnu lomu šajos jautājumos. Mums šajā komiteja tāda sena tradīcija apmeklēt eh, šīs sanāksmes Ženēvā no šī parlamenta. Eh, septiņi cilvēki piedalījās, es zinu, Daniels šeit ir klāt, piemēram, bet es vēlētos lūgt Pīteram Uh, tātad iepazīstināt mūs ar uh, šo jautājumu, un pēc tam mēs izskatīsim tos jautājumus, kas mums ir izskatāmas slēgtā, slēgtām durvīm. Well, like Paldies uh, par iespēju šeit uzstāties. Un, um, man bija tātad iespēja tikties ar delegācijas dalībniekam, sākot no priekšsēdētāja Morei Rāni. Mums bija labas diskusijas un tātad iespēja apmainīties ar informāciju par šo konferenci. Es domāju, ka bija labi eh, tātad eh, sarīkot šo konferenci konferenci, lai gan būtu bijis daudz labāk, kā jūs minējāt, ka e, šī konference pieņemtu e, svarīgus lēmumus tātad par Doha raundas sarunām, bet par nelaimi tas tā nebija. Jo no 2008. gada jūlija Doha sarunas ir bijušas uh, diezgan eh, lēnas ar kavēšanos un pat eh, tagad ir diezgan grūti eh, izteikt kaut kādas pamatotas prognozes par to, kad šīs Dohas sarunas varētu tikt pabeigtas. Kā jūs zināt, tad, tad G20 sanāksme Pitsburgā ir apstiprinājusi mērķi pabeigt šo raundu līdz 2010. gadam, visi runāja par šo raundu, bet tā kā nav, eh, nebija skaidra lēmuma, nebija iespējas pieņemt skaidru lēmumu, tad eh, šis rauns nebija konferences oficiālajā dienas kārtībā. Un eh, ir minēts atkārtoti arī šis jautājums dalību valstu delegāciju runās. Uh, un eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas eh, pārstāvji vēlētos šo raundu pabeigt ātri un uz esošo rezultātu pamata, lai nebūtu atkal jāsāk apspriest eh, tie jautājumi, kas jau ir, par ko jau ir panākt vienošanās septiņos gados. Lielākās tirniecības valstis nav gatavas eh, noslēgumam, īpaši ASV gribētu vairāk vēl divpusējo sanāksmi, lai noskaidrotu, eh, noskaidrotu, ko var gaidīt no šīm sarunām, bet eh, bija arī vairāki citi pasaules tirdzniecības organizācijas locekļi, kas nevarēja pievienoties eh, tai sistēmai, kas bija eh, uz pagājušo gadu. Eksperti turpina strādāt un no eh, tirdzniecības ministru neoficiālās sanāksmes, kas notika septembrī, ir sācies oficiāls process un notiks vēl viena sanāksme pēc divām nedēļām iespējams, ka nākošā gadā būs arī vēl citas sanāksmes. Visi piekrīt, ka ja šis rauns netiek, ka ja mēs gribam sasniegt šo rezultātu, pabeigt raundu līdz nākamajam gadam, tad pirmajā ceturksnī ir jāpieņem jau svarīgi lēmumi Tāpēc ģenerāldirektors Lamī paredz, ka būs eh, tikšanās, eh, kur apspriedīs eh, iespēju vismaz līdz mārtam panākt būtiskus sasniegumus. Mēs joprojām apņemamies veiksmīgi turpināt darbu pie šī Doha raunda. No vienas puses tirniecība nav radījusi pašreizējo krīzi, bet tirniecība varētu to eh, novērst un atjaunot normālu ekonomiku pasaulē. Tāpēc mēs ceram, ka politiskais atbalsts kas tika izteikts dažādās sanāksmēs pēdējo mēnešu dažu laikā, pārvērtīsies eh, reālos pasākumos. Tātad jūs varat jautāt, par ko tad bija tā ministru konference, kāda bija darba kārtība, ja Dohrāns oficiāli tajā nebija. Konference apskatīja jautājumus, kas eh, šķietami nav tik aktuāli un tomēr svarīgi, kā lietot Pasaules tirdzniecības organizāciju, lai risinātu esošās pasaules problēmas Kamēr mēs gaidām šos Doha rezultātus, ir vēl viens uh, nopietns jautājums izvairīties no tā, lai netiktu izjaukts tas, kas ir sasniegts, un lai nepieļautu uh, eh, 30. gadu kļūdas, kad uh, tika ieviesti papildus eh, muitas tarifi, un tas noveda pie lielās krīzes. Izskatās, ka visi ir eh, sapratuši šo 30. gadu eh, mācību lielākās valstis to atceras, izņemot dažas valstis, sākot ar Krieviju un, piemēram, Argentīnu, bet pārējās Pasaules tirdzniecības organizācijas valstis ir atteikušās, ir atturējušās no deliberalizējušiem pasākumiem, un mēs ceram, ka tā arī turpināsies. Ir izveidots kontrols mehānisms, kas pirmkārt nodrošina pārskatāmību attiecībā uz muitas pasākumiem un arī dod iespēju apspriest valstu veiktos pasākumus. Un beidzot, eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas kontrole, kontroles darbība arī dod eh, materiālu diskusijām G20 un citos uh, fórumos, uh, kur ir, tātad ir iespēja apspriest uh, G20 valstu politiku. Tātad ministru konferencē bija svarīga loma apstiprinot, eh, kā darbojušas kontrols mehānisms un tika uzsvērta arī Pasaules tirdzniecības organizācijas eh, valstu nepieciešamība informēt par to veiktajiem pasākumiem. Tika apspriest arī citi jautājumi Pasaules tirdzniecības organizācijā bija priekšlikums eh, nostiprināt eh, tirdzniecības politikas kontrolas mehānismu. Eh, tas ir tāds fórums, kur pasaules tirdzniecības organizācijas valstis var izvērtēt cita citas politiku, pamatojoties uz sekretariāta pētījumiem. Tātad tur tiek izvērtēta tirdzniecības politika un prakse un notiek diskusijas par to, kā uzlabot eh, pārskatāmību. Tas ir jautājums, ko Eiropas Savienība pilnīgi atbalsta, jo eh, mēs atbalstām eh, caurskatāmību un arī mūsu sistēma ir ļoti caurskatām un mēs ceram, ka citas valstis arī sasniegs tādu pašu līmeni. Tika apspriest reģionālo tirniecības eh, līgumu eh, loma un eh, iespējas veidot šos līgumus tā, lai tie veicinātu liberalizāciju un to neierobežotu. Tā bija ļoti vērtīga konference. Tā neapskatītos svarīgos jautājumus, ko mēs gaidījām un kas ir jārisina nākotnē, bet uh, Tur e, tika tātad apspriesti jautājumi, kas e, ir jārisina tagad. Paldies. Paldies, Pīter, vai es tātad es gribētu pateikties gan jums, gan Deividam par to, ka jūs esat e, klāt. Un eh, ir svarīgi, ka jūs atrodāt iespēju būt šeit klāt komitejā. Es zinu, ka Daniels arī bija eh, šajā konferencē, varbūt viņš gribēs kaut ko pateikt. Šadokungs eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji, kungs. Es pats nevarēju piedalīties, jo delegācijā nevar būt vairāk kā eh, septiņi dalībnieki. Un pēc jūsu vārdiem par šo sanāksmi es eh, neesmu īsti pārliecināts, vai mēs esam palaiduši kaut ko svarīgu garām un tiešām no pārskata nerodas iespējas, kā daudz kas tika padarīts tika panākta, panāktas vienošanās, bet uh, rezultāti bija ne, uh, ne pārāk iepriecinoši. Tātad skatoties uz šo uh, atskaiti, izskatās, ka ir kaut kādi pasākumi, lai izvairītos no um, kļūdām, bet es, es gribētu, lai es paskaidrotu ASV pārstāvi Kērka nostāju. Un mēs arī zinām, ka jūs gaidāt nākošo konferenci ar cerību pabeigtu Doha raundu. Vai jūs domājat, ka šis rauns tiks pabeigts. Jūs pat savā atskaitē rakstāt, ka būs jauni izaicinājumi starptautiskajai tirdzniecībai, ir minētas eh, finansu krīzes eh, kļūdas, ir tāda ietekme uz vidi un uz sociālo situāciju, un arī izaicinājumi, kas ir saistīti ar citu divpusējo un daudzpusējo līgumu slēgšanu. Tātad, vai mēs varētu veiksmīgi noslēgt šo Doha raundu, vai arī jūs nedomājat, ka Eiropai vajadzētu domāt vai nu par pilnīgi jaunu veidu, kā darboties Pasaules tīrniecības organizācijā, vai arī vismaz jaunu dienas kārtību šai organizācijai. Uh, Paldies! Paldies, eh, tur kungs lūdzu. Līgina priekšsēdētāji, godētie kolēģi, cienītās kolēģis, kā Aldis deputāts. Es varēju piedalīties delegācijā, un vispirms gribu pateikt, ka mums bija tiešām bija laba iespēja svinēt arī Lisabonas eh, svinīgo dienu dienu, kad stājas spēkā Lisabonas līgums. <clears throat> Man radās iespējas, ka diezgan precīzi to apzinājies arī Pasaules tirdzniecības organizācija to faktu, ka Eiropas parlaments iegūst līdz lēmēja tiesības. Aktuāls ir jautājums, cik lielā mērā mēs tiešām esam vienādā līmenī ar padomi un pārstāvam Eiropas parlamentu PTO jo mēs zinām, ka, nu, dalībvalstis, kuras tiek tieši pārstāvēts PTO, iegūst papildus informāciju, kuru parlaments neiegūst, un līdz ar to padomu kopīgas nonāk tādā privilētākā stāvoklī ar vienu. Un līdz ar to mans jautājums ir, kā mēs varam panākt šādu vienādu pozīciju ar padomu. Otrs jautājums, jeb otrs komentārs. Man tur Ženēvā radās iespējas, ka komisāra Fišerbola vēlreiz skaidri pateica, ka ar vienu pastāv zināmi draudi, ka Dohas saruna rauns varētu tomēr arī netikt noslēgts. Viņi norādīja, ka trūks politiskās gribas. Un par to mēs esam vairākas reizes jau runājuši. Arī priekšsēdētājs vairākas reizes paudz mūsu atzinumu par to, ka konferencē bija arī kritiskas valstis, īpaši ASV, gan arī iespējams citas valstis izteicās kritiski, kas pieprasīja Uh, lai ASV un citas valstis kaut ko vismaz vairāk piedāvā attīstības valstīm. Tad, lai nākošos mēnešos mēs tiešām panāktu zinām virsību, uh, tad mēs varam, protams, pateikt tikai nu, nekas tur nesanāk, mēs atsaucam, mēs nepiedalāmies, nu nē. Es esmu pārliecināts, ka mums kā parlamentam ir jāmēģina sniegt savus ieguldījumus, lai Dohas attīstības sarunas tiešām virzītos, lai mēs parādītu politisko gribu, lai mēs redzētu, ka sviedri ir vērti, un, ja es pareizi iegūstu informāciju, tad mēs tiešām jānorāda, ka starptautiskais nolīgums vienmēr ir labāks nekā divpusēja nolīguma. Tāpēc mans jautājums, vai Eiropas Savienība var uzņemties zināmu mm, starpnieku lomu starp ASV un attīstības valstīm? Varbūt mums kā komitejai un sarunās kopā ar komisiju vajadzētu tomēr runāt kā mēs varam izstrādāt jaunus priekšlikumus, jaunus priekšlikumus par konkrētiem pasākumiem, kā praktiski mēs varētu tiešām iekustināt, lai mēs panāktu vienošanos 2010. gadā. Tātad ir jāiekustina ASV un attīstības valsts no otras puses. Un mēs tiešām nedrīkstam pateikt, vienkārši nekas nesanāks un viss. Tas būtu pilnīgi nepareizi. Paldies. Thank you, Michael. I'm not sure that lighting a fire and es nedomāju, ka būs viegli šeit sākt strīdēties ar ASV, lūdzu, nākošais runātājs. Godāti kolēģi, man arī bija tas prieks piedalīties Ženevā un vismaz Dohas sarunu ietvarā teikt, ka nekas nav pakstējies. Bet, manuprāt, kolēģis man nu pat jau ļoti labi palīdzēja, un droši vien mēs varēsim izdarīt zināmas secinājumus. Pirmkārt, ļoti labi atceros, kā pirmoreiz piedalījos PTO sarunās. Toreiz tas bija Hongkongā, un tas nebija tikai divas dienas, bet veselu nedēļu. Un es ļoti labi atceros, kā mēs ikdienas mums bija brīfings ar Eiropas komisiju, kurā mēs saņemam informāciju par aktuālo sarunu stāvokli. Un es zinu, ka tur bija tik liela vēlēšanās kā pat Nacionālajā parlamenta kolēģi un Nacionālo valdību pārstāvi mums prasīja, vai mēs ar jūsu palīdzību nevarētu kaut kādā veidā piedalīties brīfingos, lai saņemtu informāciju no tiešiem avotiem. Tas nozīmē, ka jau 2005. gadā bija tāda situācija, pie kādas mēs šobrīd gribam atgriezties. Un tas nozīmē nevis tikai apmierināt šīs parlamenta informācijas vajadzības, ka mēs tiešām šo iegūstam, uh, bet gan, ka mēs kopā ar komisiju un padomi risinām šo strateģisko pieeju. Es atceros labi toreiz, Hongkongā bija sarunas ar komisiju un parlamentu, dažreiz šās detaļās bija diezgan atšķirīgi viedokļi, bet savukārt tur, kur mums bija kopīga izpratne un kopīgas pozīcijas, mums veidojas iespēja sarunās arī mums kā deputātiem, arī no citām valstīm bija iespēja sarunās ar NVO pārstāvjiem, sarunās ar uzņēmējiem, asociācijām izskatīt visdažādākās pozīcijas, apskatīties, kas ir iespējams un kas nē. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienībā šobrīd Lisabonas līguma ietvaros mēs tiešām varam to izmantot. Katrā ziņā vismaz tajos punktos, kur ir vienprātība starp parlamentu un komisiju. Lai mēs tos varētu tālāk virzīt kopīgiem spēkiem. Un es ceru, ka nākošais pēdējo sarunās tā arī mēs varētu to īstenot. Uzsveru tikai tajos, kur mums ir vienprātība, jeb saprat, nu, mēs uzskatām līdzīgi. Uzskatām, ka tas ieguvums būtu ne tikai parlamenta, bet arī komisijai. Paldies! Well, if there's no further points, I just add to what Daniel said. I... Tātad es gribētu papildināt to, ko Daniels teica. Mums Hongkongā bija ļoti laba uzstāšanās ne tikai no tirdzniecības, bet arī lauksaimniecības eh, ģenerāla direktorāta. Atgriežoties pie tā, ko Janeks un Maikls eh, runāja par situāciju ar eh, ASV, Deivids jau minēja dažas problēmas. Es tikos ar ASV vēstnieku un citiem ASV pārstāvjiem. Es domāju, ka ir stipra pārliecība, ka pašlaik ASV ir tik daudz ārlietu, tad tik daudz iekšlietu problēma, ka lauksaimniecības lobbyis ir kļuvis vēl spēcīgāks. Notika sarunas par lauksaimniecību, bet vai tagad amerikāņi ir vēl protekcionistiskāki, vai mēs esam zaudējuši iniciatīvu šajās sarunās? Thanks for these uh, questions and actually comments. Paldies par jautājumiem un komentāriem, ieskaitot uh, pozitīvajiem par sadarbību starp Eiropu parlamentu un komisiju. Mēs mēģināsim turpināt eh, šādu eh, sadarbību arī jaunās eh, komisijas laikā. Varmam komentāru bija viena tēma. Pirmkārt, vai mums būtu vēl jātic, ka Dohas sarunas izdosies, un ja tā, tad kas būtu jādara? Pirmkārt, es domāju, ka mums vienkārši nav iespējas, nav cits iespējas, kā turpināt šo Doha procesu. Es eh, zinu, ka pēc daudzām viltus trauksmēm varbūt daudzi novērotāji jau ir varbūt mazāk uzticami, jo ir jau daudzas reizes bijušas prognozes, ka nekas neizdosies, bet tas uh, nav piepildījies. Es uh, gribētu pateikt, ka GATT un Pasaules tirdzniecības organizācijas vēsturē, cik es atceros, neviens sarunu rauns netika pabeigts paredzētajā laikā, bet arī neviens uh, neizgāzās un cerēsim, ka arī Doha rauns būs eh, tieši tāds pats. Vēl atcerēsimies arī Urugvajas raundu. Tas eh, turpinājās astoņus gadus, no 86. līdz 94. gadam, un gads tajā laikā bija 120 dalībnieki tagad Pasaules tirniecības organizācijā ir 153, kas eh, pārstāv lielāku valstu dažādību un arī eh, šī organizācija turpina strādāt uz vienprātības pamatiem. Tas nozīmē, ka pat Pasaules tirdzniecības organizācijas vismazākajam dalībniekam ir, eh, piemēram, uh, veto tiesības, un tad iedomājieties, cik grūti ir atrast kompromisu starp šīm valstīm, kas ir no, sākot no nabadzīgākajām un mazāk attīstītākajām līdz visbagātākajām tirdzniecības lielvalstīm. valstīm to visu atceroties, es eh, joprojām esmu optimists. Es uzskatu, ka Doha raundu var pabeigt paredzamā nākotnē. Jūs minējāt, un Dēvids Salivans arī agrākajā diskusijā, agrākajās diskusijās minēja, cik svarīga loma ir Amerikas Savienotajām valstīm 2008. gada jūlijā notika konflikts tātad no ASV un Indiju un Ķīnu par lauksaimniecības jautājumiem, un tāpēc arī šīs progress šajās sarunās uh, neizdevās. Bet tagad ir jauna administrācija, kas ir gatavāka strādāt ar uh, citām valstīm. Uh, un kas skatās vairāk uz daudzpusējām attiecībām nekā iepriekšējā. Un mēs ceram, ka starptautiskā sadarbība arī būs iespējama tirdzniecībā. Tomēr, kā jūs pareizi minējāt, izskatās, ka Obama savā pirmajā prezidentūras gadā uh, ir aizņemts un viņam ir svarīgāki jautājumi eh, nekā eh, šis tirdzniecības jautājums. Un tātad viņš nav varējis pievērst pienācīgu uzmanību Doha sarunām. Tātad ASV ir liels skepticisms par Doha sarunām, vismaz pamatojoties uz pašreizējiem rezultātiem. Amerikas uzņēmēji ne tikai lauksaimnieki, bet arī rūpnieki un varbūt mazāk pakalpojumu sektors bet īpaši rūpnieki un lauksaimnieki uzskata, ka viņi ir pārāk daudz darījuši un jaunās eh, attīstošās ekonomikas ir darījušas pārāk maz. Tātad pašlaik ASV mēģina noskaidrot eh, kādu vēl jaunu eh, pieeja tirgumu var dabūt Ķīnā, Indijā un Brazīlijā, kas ir trīs jaunās attīstošās ekonomikas, kas ir ASV uzmanības centrā. Tā ASV gribētu piekļūt gan rūpniecības preču, gan lauksaimniecības preču tirgumu. Notiek divpusējas konsultācijas starp uh, ASV un katru no šīm trim valstīm un ir panākts eh, zināms progress, lai gan pašlaik vēl nekā izšķiroša. Vai Eiropas Savienība varētu uzņemties eh, veicinātāju lomu? Mēs eh, mēģinājām jūlijā īpaši lauksaimniecībā palīdzot atrast kompromisu risinājumu visproblemātiskākajam jautājumam. Uh, kas ir eh, šis īpašais aizsarga mehānisms, ko pielieto jaunatīstības valstis, bet eh, pašlaik vienkārši ir pārāk atšķirīgi uzskati. ASV uzskata, ka jaunajām attīstības valstīm ir jādod vairāk, lielāka pieeja tirgumu, bet ASV tajā pašā laikā negrib eh, maksāt vairāk, kamēr attīstības valstis, piemēram, Argentīna un Dienvidāfrika, uzskata, ka jau ir devušas pārāk daudz un ka pat pašreizējā situācija tām nav pieņemama. Ir ļoti grūti Eiropas Savienībai mēģināt šeit kaut ko veicināt un mēģināt atrast eh, kompromisu starp šiem uzskatiem. Mēs turpinām to darīt un Eiropas Savienība ir bijusi viržošais spēks uh, procesam pēdējā laikā, bet es vismaz personiski domāju, ka situācija mainīsies tad, kad ASV valdība un personiski prezidents varēs pievērst uh, visu uzmanību uh, šim procesam. Es domāju, tad arī varbūt citi PTO locekļi sāks apskatīt šo jautājumu, un es ceru, ka šis laiks nav eh, pārāk tālu nākotnē. Žado kungs minēja jautājumu, vai Eiropas Savienība var ieteikt jaunu dienas kārtību Pasaules tīrniecības organizācijai. Es eh, nedomāju, jo tas nav iespējams eh, Pirmkārt, neviens nav gatavs atteikties no Dohas sarunām, neskatoties uz visām šaubām. Nevienā formā neviens eh, nav teicis, eh, ka vajadzētu atteikties no Doha raunda, un es nedomāju, ka kāds gribēs uzņemties eh, šādu te lomu. Un, ja mēs runājam pēc būtības, tad tirdzniecības liberalizācija ir eh, pamatu uzdevums pasaules tirdzniecības organizācijai. Un, ja mēs šajā jautājumā nevaram eh, strādāt, tad ko tad vēl šī organizācija varētu liederīgi darīt? Ir vairāki citi jautājumi, kas ir apspriesti apspriesti un bijuši dienas kārtībā, piemēram, investīcijas, eh, valsts iepirkumi, vīdas jautājumi, nodarbinātības jautājumi, bet eh, tajos jaunatīstības valstīm ir maz iespēja kaut ko darīt. Jaunatīstības valstis uzskata, ka Pasaules tirdzniecības organizācijai ir jāstrādā pie preču un pakalpojumu tirgus liberalizācijas un arī jātīsta tālāk uh, starptautiskās attiecības, un es nedomāju, ka būtu iespēja novērst organizācijas uh, locekļu īpaši jaunatīstības valstu uzmanību no šiem jautājumiem. Tātad es neredzu nekādu alternatīvu darba turpināšanai. Mums ir jāturpina e, šis Dohā process un jārada priekšnoteikumi, lai tas būtu veiksmīgs. Un e, tāpat ir notiek arī darbs pie e, citiem līgumiem. Tie varētu būt liederīgi bet uh, ne tik uh, svarīgi kā daudzpusēja liberalizācija. Tātad pēdējais ir laba sadarbība starp parlamentu un komisiju. Mums tagad ir pagaidu komisārs vismaz uz pagaidu termiņu. Berito Ferrero kundzi, kas e, darbojas līdz pašreizējās komisijas, tātad Ferrero Balders kundze. Un mēs e, gaidām jaunā komisāra apstiprināšanu un ceram, ka jaunais komisārs arī turpinās turpinās veidot veiksmīgās attiecības ar Eiropas parlamentu un Lisabonas līguma ietvaros ir šai sadarbībai vēl svarīgāka nozīme nekā iepriekš. Un pašlaik mēs eh, turpināsim jūs informēt par notiekošo un uh, sadarboties ar jums un atbildēt uz komentāriem vai jautājumiem. Paldies! Uh, thank you, uh, Peter. I would just comment on the uh, point you made about the US. Paldies, Pīter. Komentārs par to, ko jūs teicāt par ASV. Es pirms jūs minējāt sarunas. Labs sarunu vedējs vienmēr saka, ka viņš ir atdevis pārāk daudz un dabūjis pārāk maz. Uh, Tad eh, amerikāņi Urugvajas raundā iesaisties ļoti vēlu, kā jūs teicāt, un, un eh, sevišķi priecīgi mēs nebijām arī pēc tā, kā viņi darbojās šajās sarunās. Paldies! Tagad turpināsim nākošā sanāk nākošais tiks skatīts aiz slēgtām durvīm, tātad koordinātori, deputāti, komitejas sekretariāts un juridiskie dienesti un politisko grupu eh, pārstāvji eh, var palikt un pārējie lūdzu eh, atstājiet telpu. Uh, Tikmēr es gribētu paziņot, ka ASV vēstnieks ir apstiprināts, tātad sekretariāts varētu viņu uzaicināt uz šo nākamo sanāksmi. Un es domāju, ka būtu labi arī nākamā gada sākumā apmeklēt Brazīliju vizītē un būtu arī prātīgi, ja uzaicinātu Brazīlijas vēstnieku uz komitejas sanāksmi.